demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem, un šo debašu ilgums nepārsniedz vienu stundu. Pirmais punkts šajās debatēs ir e, rezolūcijas projekts par tematu Burundi Boba Rugurika lieta, un tagad vārds Sargentīnī kundzei e, rezolūcijas autoru vārdā. Paldies! Bobs Rugurika ir burundiešu žurnālists. Viņš ir brīvās Āfrikas uh, radiostacijas vadītājs un tagad viņš ir ieslodzīts cietumā tādēļ, Eh, kopš šā gada 20. janvāra, jo eh, viņa raidstacija ir pārraidījusi informāciju saistībā ar trīs itāļu mūķeņu slepkavību, un viņš atteicās uh, izpaust savus informācijas avotus. Un uh, šis uh, žurnālisti, teiksim, sarežģīt dzīvi varas iestādēm. Mēs pieprasām Boba Rugurikas tūlītēju atbrīvošanu, jo nav iespējams uh, pieļaut, ka viņš vairs nevar uh, brīvi paust savu viedokli. Un uh, Es uh, jums īsumā pastāstīju, kas notiekas šajā valstī. Tagad vārds Černiecka kungam. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Sam byłem przez lata dziennikarzem. Dāmas un kungi, paldies. Daudzus gadus esmu strādājis par žurnālistu un arī solidārnost uh, pastāvēšanas laikā es aktīvi darbojos žurnālistikā. Mums ir pienākums aizstāvēt cilvēkus, kuri uzdrošinās kritizēt valdību, un tagad uh, šis cilvēks tiek vajāts tikai par to, ka viņš uh, pilda savu pienākumu, ka viņš ir žurnālists. Ir nogalinātas trīs mūķenes šis žurnālists tikai pildīja savu žurnālista pienākumu. Viņš neatklāja savus informācijas avotus. Tas ir nedaudz uh, līdzīgi kā uh, grēksūdzes noslēpums reliģijā, un mums ir svarīgi iestāties Eiropas parlamentā par uh, šo jautājumu. Paldies! Tagad Havijas Nats uh, uzstāsies kā autors. Paldies, priekšsēdētāji. Runāsim konkrēti. Eiropas Savienība ir piešķīrusi 432 miljonus eiro Burundī, lai tā uzlabotu savu pārvaldību un pilsonisko sabiedrību. Tas ir pirmkārt. Otrakārt. Eh, Burundī ir 142. Eh, vietā Uh, attiecībās preses brīvību. Treškārt, nevar būt brīva vēlēšana bez brīvas preses. Attiecīgi ar Rugu Rikakungu notikušais ir nepieļaujams un pretrunā ar to atbalstu, ko ir sniegus Eiropas uh, Savienība šai republikai. Tāpēc uh, papildu ārpus jebkuras tukšas un nevajadzīgas filozofēšanas 12. punktā norādīts ir visbūtiskāk labākais, lai Burundi nodrošina skai, nodrošina brīvas vēlēšanas, saskaņu un rīkojas saskaņā ar Kotonu un nolīgumu 28. pantu var uh, palīdzības sniegšanu Burundī pārtraukt. Nākamais uzstājas Ignacio Karau. Paldies priekšsēdētāji. Bobs Rugurika ir radio Āfrikas publiskā radiostacija vadītājs, un viņam nav patiesībā izvirsīta apsūdzība saistībā ar šo trīs mūķeņu slepkavības lietu bet eh, runa šeit ir par preses brīvību. Eiropas Savienība ir jābūt konsekventai, ka tā sniedz atbalstu valstīm. Eh, ir nepieļaujami, ka šajās valstīs eh, neērti žurnālisti tiek iemesti cietumā. Šajā rezolūcijas projektā mēs pieprasām nekavējoties atbrīvot Bobu Rukurika. Tagad vārds uh, Rodrīgas kundzei. Gracias, Paldies, priekšsēdētāji. Nu, šodien mēs vēlamies vērst uzmanību uz cilvēktiesību pārkāpumiem Burundī. Mēs pieprasām biedrošanās brīvību, preses brīvību un pieprasam atbrīvot Bobu Ruguriku un visus tos, kas ir nepamatot aizturēti. Tāpat vēršam uzmanību uz to, ka Burundi ir viena no desmit pasaules trūcīgākajām valstīm. Nedrīkstam aizmirst to, ka rietumu varu intereses ir lielā mērā saistāmas ar galējo nabadzību Āfrikā, bet šobrīd ir jānorāda arī tas, ka Burundī ir kafija, kokvilna, kobalts, un tā robežojas ar saldūdens Tanganikas ēdzeru. Mēs vēlamies īpašu atbalstu, lai cīnītos pret hronisko uzturtrūkumu, atbalstīt ģimeņu lauksaimniecību, pa, pa, pa, lai varētu nodrošināt pamatusturu ģimenēm un radītu uh, bagātību šajā valstī. Paldies, un tagad vārds Jozefam Vaidenholceram. Paldies, godātie kolēģi, kolēģis. Burundī pēdējās desmit gados ir visādi traģiski notikumi bijuši. Un aizvien lielāks skaits e, šajā, iedzīvotāju šajā valstī liek uzsvaru uz cerībām uz demokrātisku nākotni. Tas priecē valsts, kurā tiks ievērotas e, cilvēktiesības. Plānotās vēlēšanas varētu nozīmēt pagriezienu punktu šajā virzienā, bet priekš tā ir nepieciešams brīvu viedokļu paušanas tiesības. Jo tuvāk e, vēlēšanas ir, jo Ehm, sarežģītāk kļūst situācija. Un šis gadījums, ko mēs šobrīd eh, skatām saistībā ar Bobu Ruguriku, ehm, nav ehm, labākais piemērs situācijai. Mums ir jāizdara lielāks spiediens uz šīs valsts valdību. Paldies! Un pēdējais no līdzautoriem Morīs Ponga. Arī vienu minūtu. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Jau otro reizi šajā sasaukumā mēs uh, uzrunājam Burunī divvaldību, lai tā respektētu savus uh, eh, saistību cilvēktiesību ziņā. Šodien mēs esam nobažījušies pār Boba Rūgu Rīkas likteni, viņš ir ap. Uh, aizturēts cietumā kopš 20. janvāra sa sakarā ar savu rādio reportāžu. Intervijā, kurā kāds no eh, cilvēkiem bija izteicis domu, ka itāļu mūķenes iespējams ir nogalinājuši specdienesti. Šobrīd Rugu Rīka kungam ir izvirzīta apsūdzība eh, un draud 20 gadi e, cietumā. Mēs pieprasām viņa atbrīvošanu bez nosacījumiem. Burundi ir jārespektē savas e, saistības cilvēktiesību, preses brīvības ziņā vēl, jo vairāk tāpēc, ka maijā un jūnijā ir gaidāmas prezidenta vēlēšanas. Paldies, paldies, nākošais runātājs Pospišils. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já chci poděkovat autorům. Dám sun kungi priekšsēdētāji, es gribētu pateikties šī priekšlikuma autoriem. Manuprāt, Bob uh, Rugurika gadījums ir vēl viens gadījums, kad žurnālists tiek apsūdzēts par savām uh, izmeklēšanas un žurnālistikas dārbībām. Situācija ir tāda, it kā viņš būtu apsūdzēts par uh, līdzdalību noziegumā. Domāju, ka šis gadījums ir tiesu varas pilnvaru pārkāpums. Burundi ir Eiropas Savienības partnervalsts. Eiropas Savienība atbalsta Burundi finansiāli, un mēs nedrīkstam aicināt tikai uz nekavējošu atbrīvošanu. Mums ir jāpieprasa šo trīs Eiropas pilsoņu noslepkavošanas fakts. Un jānorāda, ka ir jābūt citai inves, eh, izmeklēšanai. Nākošais runātājs Kāpūto. Paldies, priekšsēdētāji! Īsi pirms vēlēšanām Burundī spriedz pieaug. Burundī ir viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm ar uh, augstu korupcijas līmeni, 157. vietu pasaulē. Tāpat jānorāda, ka septembrī tika aizturēts eh, Bobs Rugurika saistībā ar izteikumiem attiecībā uz trīs itāliešu mūķeņu nogalināšanu. Startautiskās organizācijas ir mobilizējušās pieprasot viņa atbrīvošanu. Pilnīgi noteikti ir jāuzrunā Burundijas lēmējas tādas, lai tās nodrošinātu nekavējošu šī žurnālista atbrīvošanu. Paldies, nākošais runātājs, kas staldo uz vienu minūti. Grācie, Paldies, priekšsēdētāji. ko izmaksā taisnības atrašana Burundī. Trīs Itālijas mūķēnes Olga Bernadetta un Lučija par to samaksāja ar dzīvību. Bobs Rugurika tiek notiesāts uz 20 gadiem cietumā eh, tikai tāpēc, ka Viņš meklēja taisnību, viņš ir ticis pakļauts lielam spiedienam, un valdība dara visu, lai slēptu tās personas, kas var traucēt. Tā ir nepieļaujama attieksme. Mēs pieprasām nekavējošu Bobarugurikas atbrīvošanu un pieprasām iespēju viņam turpināt veikt savu aktīvista un žurnālista darbu, kurš cīnās par cilvēktiesībām. Nevar pieļaut to, ka valsts organizē vēlēšanas un apspiež it visas balsis, kas atšķiras no oficiālā viedokļa. Mēs kā starptautiskā starptautiskā uh, kopiena nevaram to pieņemt. Nākošais runātājs, deputāts Gambus, paldies priekšstādātājs, teikšos īsi. 20. janvārā notikusī aizturēšana pēc radio reportāžas attiecībā uz pagājušā gada septembrī notikušo slepkavību. Vieš lielas bāžas ņemot vērā apsūdzības, kas ir izvirzītas Bobam Rugurrīkam, kuru sakarā viņš var tikt notiesāts uz 20 gadiem cietumā. Mēs pieprasām Burundī, lai mēs tādas nekavējoši atbrīvot Bobu Rugurrīku. Rīku jo viņa aizturēšana nav proporcionāla ar vārda brīvību. Kā arī aic, pieprasām, lai Burundi respektē tos nolīgumus, ko tā ir e, respe, parakstījusi ar Eiropas Savienību. Paldies! Nākošais runātājs Klaudieta Pārdēvā. Paldies! Paldies. Um, Preses brīvība un izteiksmes brīvība, vārdu brīvība ir stūrakmens demokrātijai. Tas, kas šobrīd notiek um, Burundī, gaidot vēlēšanas maijā, ir ļoti riskanti ne tikai valsts mērogā, bet arī reģionāli. Tas ir ļoti nestabils reģions, un Eiropas Savienībai jādara vairāk, lai aizsargātu cilvēku šajā valstī un aizsargātu vārdu brīvību. Reģionam ir jābūt stabilam. Burundi ir jāturpina ceļš uz demokrātiju un jānodrošina, ka šajā ceļā netiek spērt soļi atpakaļ. Līdz ar to Mana grupa aicina Burundi valdību ievērot eh, noteikumus, ievērot cilvēktiesības, organizēt vēlēšanas, un Eiropas Savienībai jādara viss iespējamais, kas paredzēts līgumos, lai tie tiktu ievērot. Un prasam arī nekavēties Bobru Gorikas eh, at, eh, atbrīvošanu. Pārējiem pie brīvās mikrofona procedūras, saka priekšsēdētājs, četri cilvēki pieteikušies ir. Un visiem arī došu vārdu. Vantas kungs vispirms. panie przewodniczący! bob rugurika dyrektor radia publicznego w burundi został aresztowany kiedy upublicznił serię raportów. Radio kanāla vadītājs Burundi tika apcietināts pēc tam, kad ēterā izskanēja viedoklis par šo trīs mūķiņu slepkavību. Burundī uh, tiek apslāpēti brīvie plašsaziņas līdzekļi, un jebkāds viedoklis, kas nesaskan ar valdības viedokli, tiek uh, apklusināts. Burundī valdība ir apņēmusies ievērot plašsaziņas līdzekļu uh, līgu, plašsaziņas līdzekļu brīvību, tā ir um, apņēmusies ievērot arī Kotonu nolīguma prasības. Uh, ir nepieciešams nosodīt Ruguriks kunga nepamatoto apcietinājumu. Cilvēktiesības ir jāievēro. Tā, tas ir absolūts priekšnosacījums taisnīgām vēlēšanām. Paldies, Kjengas kundze tālāk. Grācie, signor prezidente. Paldies, priekšsēdētāji vēl viens apcietinājums, vēl viens vārda brīvības tiesību pārkāpums. Kārtējo reizi pēc Imo Impas lietas mēs atkal esam tajā pašā situācijā, bet kopējā situācija tuvojoties vēlēšanām pasliktinās. Bobs Rugurika vienkārši vēlējās pievērst uzmanību trīs itāļu Eh, mūķiņu Olgas Benedets un Lučijas slepkavībām. Vārda brīvība ir universāls tiesības, to aizsargā ar eh, tā skaitā arī Kotonu nolīgumus, tāpat arī Āfrikas eh, cilvēktiesību harta. Eiropas Savienībai ir jāprasa ievērot šīs tiesības un jāvērš savas sankcijas pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Mums ir jāuzrauga priekšvēlēšana situācija, lai izvairītos no tā, ka atkal tiek pārkāptas pamatiesības. Jāpērš uzmanība ne tikai demokratizācijas procesam, bet arī mieram eh, visā reģionā. Paldies! Marijas kungs. Paldies priekšsēdētājiem Mēs redzam, ka situācija Burundi pasliktinās, tuvojas vēlēšanās mājā, un režīms aizvien vairāk kontrolē preses brīvību. Aizvien vairāk tiek ierobežotas vēlēšanu kampaņas opozīcijas partijām. Pavisam nesen tika pārkāptas cilvēktiesības Burundi aizturot aktīvistu un radio kanālu vadītāju Bobu Ruguriku. Kāpēc? Tāpēc, ka Bobs Rugurika radio reportāžas laikā atļāvās atklāt sept... 2004. gada septembra noziegumus, no, noziegumus, kas eh, tika paveikti pret Itālijas mūķeniem. Mēs pieprasām nekavējošu uh, aktīvista Boba Rugurikas atbrīvošanu. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Bēsērā. Paldies, priekšsēdētāji! Šeit ir runa ne tikai par nepatiesi aizturētām personām, bet arī uh, ar cilvēktiesību pārkāpumu. Mēs cīnāmies par to, lai nebūtu dubulta morāle, lai nebūtu cilvēktiesību pārkāpumu. Un šodien īpaši 12. februārī jāatzīmē, ka paiet gads kopš Venecuēlā tika vardarbīgi apspēstas manifestācijas un ka vēl aizvien tajā valstī ir simtiem cilvēku ieslodzīti, to viņu vidū Leopoldo Lopes pieprasām viņa atbrīvošanu. Gribu atgādināt, ka mūsu galvenā funkcija šeit Eiropā ir aizstāvēt cilvēktiesības un demokrātiju. Paldies! Eh, paldies! Nākošais runātājs eh, eh, deputāts Itur Gājs. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl Burundi, kā mēs dzirdējam, netiek ievērotas cilvēku tiesības, izteiksmes vārda brīvība, ne arī preses brīvība. Tāpat notiek arī citās pasaules valstīs, ko mēs denuncējam šeit, šajā parlamentā, par to arī runāja manā kolēģe par notikumiem Venecuēlā šajā, šajā gadījumā Burundi situācija pasliktinās no dienu un dienu, tas notiek vēlēšana priekšvakarā, un mēs pieprasām atbrīvot žurnālistus, kas nelikumīgi ir aizturēti Burundī, kur notiek spēlēšanās ar demokrātiskā tiesībām. Tāpat gribu pieminēt arī citus da, netaisnīgi aizturētos citās pasaules valstīs, kā piemēram Leopoldo Lopes un Venecuēlā. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Jakovčič uz vienu minūti. Ovaj puta ponovno raspravljamo. Paldies, priekšsēdētājs. Šodien mēs runājam par dažādām interesēm, kas saskara šajā gadījumā lielu ezaru uh, intereses Āfrikās, slepkavības, Eiropas Savienības intereses un aizturēt žurnālisti intereses. Nereti līdzīgās situācijās mums ir vai nu partneris, kas rada problēmas, vai nu kāds slepkavības, vai arī Kongo gadījumā, piemēram, bija uh, Eh, jautājumi saistāmi ar Lielo ezeru ekonomiskajām interesēm. Šodien runājot pār žurnālistu brīvību, mēs runājam par pamatbrīvībām. Domāju, ka mums ir jānosaka kopēja politika un jānosūta vienots veistījums visiem Eiropas Savienības partneriem par to, ka cilvēktiesību uh, minimums nedrīkst tikt uh, ap, pārskatīts. Tas ir mūsu kopīgais viedoklis. Farijas kungs. Paldies. Tāda igreža. Paldies, priekšsēdētāji. Vārda brīvībā. Valsts un baznīcas eh, nodalīšana. Rais Badawi ir notiesāts uz eh, pletnes cirtieniem un cietumu lēmums tika pārcelts uz 4. martu, un arī viņam tika liekts izbraukt no Saudārābijas uz Bahreinu. Cilvēktiesības ir viens no pamatmērķiem Eiropas Savienības ārpolitikai. Atkārtoju šeit jautājumu, kas tika uzdot 4. februārī Frederikai Morgerīnī. Atbildi nesaņemta, eh, nav saņemta vēl šobrīd, un jautājums bija, kādas sankcijas tiks piemērotas pret Saudu Arābiju, lai tā reformētu savu uh, kriminālu kodeksu. Paldies! Mēs esam saņēmuši septiņus rezolūcijas priekšlikumus. Es atvainojos, tā bija man kļūda. Lūdzu, vārds komisāram. Jā, jā, mēs visi gribam ātrāk beigt darbu šodien. Thank you so much. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, kolēģi. Esmu ļoti pateicīgs eh, deputātiem par šī tematu aktualizēšanu. Es atceros Eiropas parlamenta rezolūciju par Burundijas septembrī, kas eh, ievērojami palīdzēja atbrīvot cilvēktiesību aktīvistu Pierre Clove Boniba. Tāpat arī tā palīdzēja veidot koncentrētāk dialogu ar Puģumburu. Neskaroties uz eh, to, joprojām ir jārisina virknē jautājumu, kas ir steidzami atrisināmi pirms eh, tuvajām vēlēšanām. Ļaujiet man paust eh, arī savas bažas un tās, kas ir augstai pārstāvja Federikai Mogherīnī runājot par Boba Rugurika arestu. Kas notika pēc tam, kad viņa radiostacija ziņoja par trīs itāļu mūķeņu slepkavības apstākļiem? Un attiecīgi neatkarīgiem izmeklētājiem vajadzētu izmeklēt šo informāciju, pārbaudīt to. Viņa apcietinājums rada nopietnas bažas, tīpaši šajā priekšvēlēšana Eh, situācijā. Viņa apcietinājums ir nesamērīgs līdzeklis, un mēs neredzam tiesisku pamatu šādai rīcībai. Šo jautājumu būtu bijis iespējami risināt eh, valsts plašsaziņas līdzekļu likuma ietvaros vai eh, Nacionālā komunikācija padomē. Kolēģi, mēs esam informējuši mūsu delegācija pārstāvs Budžuburā, un eh, viņi pārbauda, vai eh, Rugurīks kunga apstākļi ir eh, apmierinoši. Mēs turpināsim uzraudzīt progresu viņa lietā un prasīsim pilnvērtīgu plašsaziņas līdzekļu brīvības ievērošanu. Īsi pēc Rugurikas kunga apcietinājuma viņa lieta tika īpaši pieminēta intensificētā politiskajā dialogā, ko Eiropas Savienības misiju vadītāji veic ar Burundi. Viņi uzstāja uz tiesiskuma ievērošanu un vārda brīvības tiesībām, tiesībām paust savu viedokli. Viņi tāpat prasīja nekavējoties atbrīvot Rugurikas kungu, uh, Šie paziņojumi tika publiskoti īpašā paziņojumā pēc noritējušā dialoga. Tāpat arī misiju vadītāji pauda bažas par iespējamo politisko ietekmi, ko viņa gadījums eh, atstās, ņemot vērā, ka tas eh, negatīvi var ietekmēt politisko klimatu kopumā, valsts varas iestāžu uzticamību priekšvēlēšanu procesā. Es apliecinu vēlreiz, cik mums svarīgas ir eh, tuvās vēlēšanas un lai tās būtu iekļaujošas, caurskatāmas un uzticamas. Paturot Bobu Ruguriku apcietinājumā, tas ir kā brīdinājums iedzīvotājiem Burundī. Bet viņi turpinās prasīt Rugurikas nekavējošu atbrīvošanu. Uh, Mēs regulāri sazināmies ar kolēģiem Burundī, mūsu politiskā dialoga ietvaros, prasot eh, savstarpējo līgumu ievērošanu. Mums ir jāsaglabā šī dialoga intensitāte Un jāturpina uzsvērt, ka mūsu atbalsts vēlēšanās ir saistīts ar to, ka Burundi ir jāizpilda visas attiecīgās saistības, ko tā ir uzņēmusies, tā ir skaitā tās, kas ir paredzētas eh, vēlēšanu likumā un ceļakartē. Mēs tāpat arī izmantosim katru iespēju, lai censtos risināt eh, Rugurikas kunga lietu. Paldies!